kas būs konstruktīvs, tādā pašā garā, kā mēs strādājam pie šiem jautājumiem. Gribētu pateikties visiem kolēģiem par padarīto darbu. Paldies Žadokungam! Desierkungs.